pieņemtām un par tām nobalsos. Tā rakstiskā deklarācija. Te rakstīts par investīcijām bērnos. Uh, To ir iesniedzis Antonio Lupes izturis vaids kopā ar desmit citiem deputātiem, un šī rakstiskā deklarācija ir savākusi 428 parakstus, kas eh, nozīmē, ka saskaņā ar reglamentu 136. pantu šī deklarācija kopā ar parakstītāju uzvārdiem tiks iekļauta šīs eh, sanāksmes protokolā un nodota tālāk adresātiem. Trešdien